Sēdes protokols uh, tiks iesniegts apstiprināšanai nākošā sēdes sākumā. Šodien pieņemtās rezolūcijas nosūtīšu saņēmējiem un organizācijām. Neviens neprotestē, līdz ar to Eiropas parlamenta sēžu uh, periods ir pārtraukts. Jums visiem.